De Janga kunga ziņojums par komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistra kontroli. Un dodu vārdu De Janga kungam četras minūtes lūdzu. Dank u wel, mevrouw de voorzitter hoe belangrijk een evenwichtige samenstelling van expertgroepen van de Europese Commissie. Komisija ir piedāvājusi eksperta grupas sastāvu, un šī augstā Eh, augsta līmeņa ekspertu grupa. Tajā ir iekļauti arī autobūvas pārstāvi. Un eh, vides organizācijas ļoti bieži runā par šo jautājumu, bet eh, nozara parasti savu atbildību neuzņemās. Jau daudzus gadus Eiropas parlaments ir mēģinājis dot savu pretspāru lobbyistiem. Uh, Un e, mēs ļoti labi saprotam, ka lobbyistu aprindās ir apkopota ļoti liela ekspertīze, kura varbūt nevienmēr tiek kanalizēta vēlamajā virzienā. Es domāju, ka lobbyistiem, parlamentam un komisijai visiem vajadzētu sēsties pie viena galda, lai šos jautājumus diskutētu. Pēc 14. gada vēlēšanām mēs esam nonākuši savu veidu strupceļā, jo kā šīs eh, komisijas izveidotās ekspertu grupas varētu mūs palīdzēt. Tā vietā, lai palīdzētu komisijai, tad eh, šī ekspertu grupa tā kā strādā, bet pēc tam viens ierēdnis komisijā ir atbildīgs eh, par šīs eksperta grupas rezultātu izvērtējumu. Patiesībā jau ir pārāk vēlu kaut ko darīt. Tie ir lielie uzņēmumi, kuri ir pārstāvēti šajās ekspertu grupās un kāda ir caurskatāmība šo grupu secinājumiem. Es domāju, ka mums ir jābūt godīgiem, ir ļoti svarīgi stiprināt noteikums un normatīvas, pie tam arī komisijai būtu jācenšās uh, eh, lai formālās un neformālās diskusijas būtu godprātīgākas. Šobrīd šķiet, ka daudz kas tiek pieklusināts. Komisijai, protams, ir jārēģē, Ehm, bet bieži vien mēs saņemam dokumentus nepilnīgā sastāvā pat tad, ja mēs tos esam pieprasījuši. Protams, ir labi, ka komisija vēlas kaut ko pamainīt. Ceru, ka situācija uzlabosies, bet šobrīd vissvarīgākais ir, lai mēs izveidotu ļoti konkrētus kritērijus tam, kā tiek izveidots ekspertu grupas. Mums ir arī skaidri jānodefinē kāpēc tiek veidotas ekspertu grupas, no kādiem um, domēniem eksperti nāk un kādas intereses eksperti pārstāv. Ja būs skaidra kritērija un definīcijas, ja būs skaidri atrunāts, kādām valstīm jāie, jāiekļūst šajās ekspertu grupās, nākamais ir atalgojums. Jārunā arī par alternatīviem atalgojumiem, ne tikai, teiksim, ceļojuma izmaksas. Un piektkārt, arī dalību valstu brīvprātīgo organizācijas. Tās vajadzētu iekļaut šajās ekspertu grupās. Kādas ir ekspertu kvalifikācijas, tas ir jāatrunā. Un arī parlaments vēlētos zināt, kādi jautājumi tiek izskatāti, izskatīti. Mēs vēlamies redzēt arī protokolus. Lai izvairītos no interešu konfliktiem, tad eh, šīm ekspertu grupām ir jābūt atvērtām arī dažādām domnīcām. Tas viss tiek darīts, lai uzlabotu ekspertu grupu darba kvalitāti. Mums budžeta kontrolas komitejai ir ļoti svarīgi to visu ierosināt komisijai, jo ceram uz labāku iznākumu. Es domāju, ka e, jaunajās vadlīnijās, kuras komisija ir paredzējusi sagatavot, tas viss atspoguļosies. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad uh, Marijas kungs lūdzu brīvā mikrofona procedūrā. Paldies! Caurskatāmības trūkums un tas, ka daudzas no šīm ekspertu grupām nav pietiekami līdzsvarotas, nozīmē, ka mums a, to vajadzētu labāk kontrolēt. Ja trūks caurskatāmības, tad pilsoņi mums vairs neusticēsies. Mums ir jāatrod uh, pareizais veids, kādā pareizi veidot ekspertu grupas, un to vajadzētu visu balstīt uz līdztiesīgumu un caurskatāmības principiem. 2016. gada maijā uh, Eiropas komisija sagatavoja horizontālus noteikumus par uh, šo grupu funkcionēšanu, ka vajadzētu būt publiskam paziņojumam par uh, kandidātu atlasi. Jā, tas ir solis pretī caurskatāmībai. Uh, Un zem vajadzētu arī mēģināt uzlabot šo grupu caurskatāmības noteikumus, tāpat arī vajadzētu precizēt metodes, um, ar kurām tad labos šo trūkumu, kad uh, NVO nav pietiekami pārstāvāt šajās grupās. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, uh, kolēģi! Když jsem si četla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 Mēs aicinam komisiju. Mēs kritizējam komisiju par to, ka viņi nav organizējuši publisko apspriešanu, un tāpat arī ir ļoti svarīgi nodrošināt sabalansētu pārstāvniecību no dažādām uh, pusēm, gan no NVO, gan no sociālajiem partneriem. Lai paveiktu, lai spērtu šos uh, lielos soļos jārīkojas praktiski. Jebkurā gadījumā es pasaku paldies kolēģim par labo ziņojumu. Paldies. Un tagad es Matiežas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Pirmkārt, gribētu pateikties referentam par Jangu kungam par sagatavoto ziņojumu par šo ārkārtīgi svarīgo tēmu. Mēs esam viensprātis, ka noteikumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu šo konsultatīvo un eksporta grupu leģitimitāti. Komisija ir rūpīgi sekojusi ekspertu grupu spēlētajai lomai mūsu politikas veidošanas procesā. Esam sagatavojuši stingrākus iekšējos noteikumus, lai nodrošinātu to, ka grupas darbotos pilnīgi caurskatāmi un lai tās uzņemtos atbildību tādā veidā, kā tas tiek pieprasīts. Gribēju uzsvērt kādu lietu, un tā ir pamatlieta Ekspertu grupas sniedz ļoti vērtīgu ieguldījumu komisijas darbā, ļoti daudzos dažādos, dažādos politikas jomās, daudzas no tām ir ļoti tehniskas un specifiskas. Ir svarīgi atcerēties, ka neatkarīgi no šo eksporta grupu sniegtajām konsultācijām, viņām ir tikai un vienīgi konsultatīva loma. Neatkarīgi no tā, kādu padomu, kādu konsultācijas viņi sniedz, atbildība par lēmumu pieņemšanu vai veiktajiem pasākumiem, tā ir tikai un vienīgi komisijas kompetence. Kad šī komisija sāka savu darbu, mēs jau, pieņēmām lēmumu, ka ir jāpārskata ekspertu grupu veidošanas noteikumi, lai labāk atspoguļotu viņu apņemšanos būt caurskatāmākiem un atbildīgākiem. Pirms jaunu noteikumu kopuma pieņemšanas mēs uzklausījām parlamentu, Eiropas ombudu un arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Pēc vesela gada ar konsultācijām un intensīvi sagatavošanās darba pagājušā gada maijā komisija pieņēma jaunos noteikumus. Uzskatām, ka jaunie noteikumi, kuri ir saistoši visiem komisijas dienestiem, mēs sagaidām, ka tie būtiski uzlabos pārvaldību, līdzsvaru un caurskatāmību ekspertu grupās. Un mēs arī uzskatām, ka tā ir pozitīva atbilde uz daudziem ieteikumiem, kas izskanēja gan no parlamenta, gan no ombuda. Uzniegšu nu, jums dažus pā, piemērus. Jaunie noteikumi vēlreiz apliecina komisijas apņemšanos nodrošināt eksperta grupu sabalansētu sastāvu. Komisijas eh, dienesti dara visu, kas viņu spēkos, lai nodrošinātu līdzsvarotu pārstāvniecību un šo līdzsvaru es nedomāju matemātiskā izpratnē, to būtu ļoti grūti definēt un sasniegt visos gadījumos. Tas nozīmē maksimālu līdzsvaru starp uh, dzimumu, kompetenci, geogrāfisko izcelsmi. Tāpat arī ir ieviestas būtiskas izmaiņas, lai stiprinātu caurskatāmību. Esam izveidojuši jaunu ekspertu grupu reģistru. Uh, Šis reģistrs ir pieejams eh, sabiedrībai, un tajā ir sniegta precīzāka informācija, tāpat arī publicēti vairāk dokumenti, ko sagatavo un apspriež ekspertu grupas. Un jo īpaši eh, komisija ir vērsus uzmanību uz eh, šiem, šo publisko informāciju par piesaistītiem ekspertiem. Tas ir milzīgs solis uz priekšu Arī parlaments to jau ilgi ir pieprasījis. Citiem vārdiem sakot, atlases a, procedūras esam padarījuši pilnīgi caurskatāmas, iekļaujošas, kas nodrošina arī a, labu līdzsvaru līmeni eksperta grupās. Šis caurskatāmības reģistrs tagad ir kļuvis par priekšnosacījumu interesēto pušu organizācijām, lai viņas varētu tikt ja, iekļauts ekspertu grupās. Uh, Ja kāda eksperta grupā ir pārstāvētas konkrētas intereses, par to būs pilna uh, caurskatāmība tādu par šīm interesēm. Un treškārt, jebkurš dokuments, ko sagatavo eksperta grupa, tagad ir jāiekļauj eksperta grupu reģistrā. Sanāksmu protokoli būs jāpublicē. Nu, tas ir pilnīgi pamatoti un loģiski. Un ekspertu grupas var pieņemt lēmumu arī noturēt savas uh, sanāksmes atvērtā veidā, lai tās būtu pieejamas sabiedrībai. Un visbeidzot, mēs esam ieviesuši striktus pasākumus, lai cīnītos pret interešu konfliktu. Saskaņā ar jauniem noteikumiem jaunus ekspertus var iecelt balstoties uz standartizētu un detalizētu interešu konflikta izvērtējumu. Tas notiek balstoties uz ekspertu iesniegtajiem dokumentiem. Tikai tad, ja komisijas dienesti var secināt, ka nepastāv ekspertu konflikts, tikai tad uh, eksperts var tikt iekļauts ekspertu grupā. Un visas šīs deklarācijas par viņu neatkarību tiek publicētas ekspertu grupu reģistrā. Šie stingrākie noteikumi tos esam sagatavojuši, lai nodrošinātu, un es tiešām ceru, ka jūs to arī saskatāt, ka mēs apliecinam, ka mums un parlamentam ir vienādi mērķi, lai nodrošinātu atbildību un caurskatāmību veiksmīgā ekspertu grupas darbībā. Komisija ir gatava ļoti rūpīgi piemērot jaunos noteikumus. Mēs zinām, ka jūs ļoti rūpīgi sekosiet mūsu darbam, un mēs esam atvērti noskaņoti dialogu turpināšanai ar Eiropas parlamentu, lai mm, uzlabotu darbu un lai mēs turpinātu cieši sakošam svarīgajam jautājumam.